Sadīkungs, tas tiešām ir ļoti būtiski un tiešām par reglamentu mēs eh, pie šī jautājuma ķersimies, skatīsim to. Un šīs sēdes protokols būs pieejams nākamās plenāras sēdes sākumā un rezolūcijas tiks nosūtīts to adresātiem, neviens neiebilst un tāpēc.